Tas būs par mutisko komisijai uzdoto jautājumu par Ziemeļatlantijas makraļu krājumiem un par krājumu uzlabošanu. Un tagad eh, dodu vārdu ziņojumu sagatavotājam. Is Mr. Gallagher is not here. Galagar kungs diemžēl nav ieradies. Vai Kadek kungs ir ieradies? Mr. Kadek? No. Arī Kadek kungs nav ieradies. This is just like a real plenary. Tiešām kā īstā plenāra sēdē deputāti arī neierodas. Mato kungs, lūdzu. Mato kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es um, uzskatu, ka nevajadzētu lasīt, plenārsēdē nevajadzētu neko lasīt. Un tomēr šis ir īpašs gadījums, un tāpēc es vēlos tieši nolasīt savu sakāmo. Godātie Godātais priekšsādātāja kungs, šīs ir kopīgs debats par makreļu krājumu, un Kadaka kungs jau savā ziņojumā un savos ievedvārdos teica par to, cik svarīgi ir zivju krājuma aizsargāšana. Man ir ārkārtīgi žēl, ka tik ārkārtīgi reti mēs izskatām šos jautājumus par šādu līgumu slēgšanu. Šis noslēgtais līgums pabeidz vakardien notikušās debates, un es uzskatu, ka ir lieliski, ka mēs šā, esam panākuši šādu vienošanos, jo problēmas ar makraļu krājumiem neba, ne, nemazinās. Esam piestrādājuši pie vairāku iniciatīvu sagatavošanas, un parlaments ir bijis īpaši pacietīgs, īpaši attiecībā pret komisiju. Vakar gatavojot šo šīs dienas ziņojumu, es e, sev vēlējos atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Mēs esam pabeiguši 14. gada pirmo ceturksni, bet jautājums par makraļu krājumu saglabāšanu un noslēgto līgumu vēl aizvien nav panākts. Mēs e, esam vienojušies par kvotām, esam vienojušies ar Islandu un Fēru salām, un uh, to mēs esam panākuši, neņemot vērā citu valstu teikto. Kāpēc komisija ir bijusi tik ārkārtīgi pieļāvība ar citām valstīm un kāpēc tiek piemēroti dubulti standarti vienām valstīm viena, citām citi? Uh, much, Paldies Mato kungam. Nākamais runājum, runātājs ir Rodostas kundze, kura šobrīd nāk iekšā pa durvīm. Ak, nē, tā nav Rodostas kundze. Atvainošana. <laughs> nē, tā tomēr ir Rodostas kundze. Sirsnīgi sveicināt mūsu vidū. Okay, sorry. Okay. Jā, izskatās, ka mēs esam jūs sajaukuši ar kādu citu. So, I give the... Dod vārdu Bilbao kundzei, lūdzu, Bilbao kungam. Yes. Gracias, señor presidente. Me hubiera gustado. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlētos uzteikt komisijas panāktošā līguma noslēgumā, no, noslēgšanā ar um, piekrasts valstīm. Tomēr vēlētos uh, uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir caurskatāmības nodrošināšana un balstīšanās uz zinātniskiem datiem, uh, mēģinot runāt ar Islandi. Kopš 2006. Uh, gada jau esam vērojuši, ka Islande ir palielinājusi nozvai 23 reizes. Toties Eiropas flotei atvēlētās kvotas nav pietiekams. Islande nogrābi visas, visus zivju krājumus Ziemeļatlantijā, vēlētos griezties pie komisijas ar konkrētu jautājumu, vai pret Islandu tiks īstenotas kādas sankcijas? Vēlētos arī griezties pie Spānijas valdības, jo šobrīd ir izveidojusies situācija, kurā 400 tonnas ir mums atvēlētā kvota. Un vai šo kvotas daļu saņems arī Baskijas flo, Basku flote? Nākamais ir Kulmans kundze. Herr Präsident, wenn wir auf das Jahr 2009 zurückschauen, ist uns allen noch bewusst. Paldies! 2009. gadā Un uh, krīzes laikā bija ārkārtīgi svarīgi, bija pieturēties pie 200 jūdžu nezvejas zonas. Un tomēr desmitajā gadā panāktā vienošanās paredz 130 tonu makraļa nozvaja, nozveja, un šīs nozvejas nolūks ir saglabāt makler, makraļu populāciju Ziemeļatlantijā. Mums pie šiem kvotām ir jāpieturās ārkārtīgi strikti, ja mēs nevēlamies zaudēt kā makraļu krājums, tā arī mūsu zivsaimniecības ekonomiskos zudumus. Ir jārunā ar Islandu un Fēru salām, un tomēr runājot par nodokļiem, šie nodokļi aiziet uz ne Eiropas Savienībai piedarošām valstīm. Protams, ir svarīgi, ka mums ir noliegums arī ar Norvēģiju, un Norvēģijai ir jābūt skaidram, kādas ir makreļu nozvejas kvotas Baltijas jūrā, Skagaraka un Katagata jūras šaurumos, kā arī dažādām siļķu pasugām. Protams, ir jāpiemēro arī dažādi citi noteikumi un certifikācija, un tas uh, attiecās arī uz citiem regulējumu veidiem. Šobrīd tas ir tas, ko es vēlējos pateikt, ka panāktais rezultāts būtu vērtējams pozitīvi. Prieksēdētājs paldies, Kūna kungs. Nākamais runātājs ir Milana kungs, lūdzu. Grazie, signor Presidente. Uh, <clears throat> Paldies, priekšstādātāji! Priekšstādātāji kungs, dāmas un kungi, es vēlētos pateikties autoriem. Manuprāt, ir jā, ka ir svarīgi, ka šīs jautājums ir uzsākts, jo līdz šim nav bijis paties dialogs ar parlamentu, kurš nepiedalās uh, lēmumu pieņemšanā, regula šobrīd netiek īstenota, un mūsu prāt tā ir neveiksmīgi arī izstrādāta, un tādēļ būtu steidzami jāpārskata. Tāpat arī būtu steidzami uh, jāpieņem jauna kontroles regula, tā būtu laba zīme, kas ļautu labāk organizēt e, politiku reģionālā līmenī. Manuprāt, komisija pārāk pozitīvi, optimistiski vērtē šos e, zvejas nolīgumus. Un uh, uh, patiesībā šeit ir miedarbība ar politiskiem lēmumiem, ko mēs negribējām pārskatīt, un mūsu grupa atturēsies šai jautājumā. Tālāk vārds Dušeka kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums ir pamats uh, Eiropas Uh, Savienības politikas izstrādēji. Uh, mums ir jāstiprina mūsu politika, citādi viss pārējais zaudē jēgu tikai ar vides prasībām saskaņot zvejniecības politika spēs nodrošināt zivju krājumu saglabāšanu nākamajām paudzēm. Uh, klimatisko pārmaiņu dēļ uh, notiek pastiprināta zivju migrācija, kas ir jāuzrauga un ir jābūt reālai politikai, kas iet tālāk par vārdiem. Tādēļ es aicinu komisiju aktīvi darboties. Uh, Tāpat zvejniecības uzņēmumus vajadzētu rosināt, izmantot tādas e, zvejas metodes un aprīkojumu, kas nodrošinātu selektīvāku nozveju un samazinātu izmetumu apjomu. Esmu vienmēr iestājies par ilgtspējīgu zvejniecības politiku. Paldies Dušeka kungam, tagad vārds Danēlis kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties mūsu kolēģei Meisnerei par izcilo sadarbību un par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Direktīvas projekts par integrētu piekrastes reģionu pārvaldību ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu zaļu izaugsmi. Un jūras nozare varētu nodrošināt vairāk nekā miljonu jaunu darba vietu. Biotehnoloģija ar jūru saistīts turisms ir uh, tikai daži no šiem perspektīvajiem sektoriem. Runājot par piekrastes pierobežu reģioniem, ja mēs neizveidosim kopīgu pārvaldības sistēmu šajos piekrastus reģionos, tad ar jūras izmantošana saistīta izaugsme nebūs iespējama. Uh, anarhiska Izaugsme e, rada lielu apdraudējumu jūras videi, kas vidusjūrā jau ir pakļauta aktīvai, intensīvai cilvēku darbībai. Un mēs uzskatām, ka ir jānosaka stingri ekosistēmu izmantošanas nosacījumi piekrastas reģionos. Sociālistu grupa arī uzstāj uz to, ka ir nepieciešams īstenot sadarbību vidusjūras reģionā. Dalība valsts valstīm vajadzētu izstrādāt kopīgu skatījumu uz to, kā izmantot jūras resursus un nodrošināt vides aizsardzību. Mēs arī strādājam pie priekšlikuma par uh, to, kā sabiedriski, um, kā organizēt atpūtas pasākumu šajā reģionā. Paldies Danēlis kungam. Tā kā mums vairs ir, um, nav atlicis daudz laika, es aicinu pārējos runātājus nepārsniegt uzstāšanās laiku. Nākamais runātājs ir Salavrakos kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Integrētā jūras politika un plānošana šajā jomā ir tie instrumenti, kas nodrošinās izaugsmi, nodarbinātību un stratēģijas 2020 īstenošanu. Ir jāliek akcents uz šo jūras nozare, jo tā nodrošina 500 miljārdu eiro pienesumu Eiropas ekonomikai. Ir eh, jāveic pasākumi, lai optimizētu situāciju Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Es uzteicu Mēsners kundzi par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Tā ir ļoti būtiska iniciatīva. Uh, lai uh, ieviestu pārvaldības plānu Eiropas Savienības līmenī. Eiropas Savienībai jāveic kontrole, jānodroš, jāgarantē drošība ekskluzīvā ekonomiskā zonā pie jūras uh, teritorijās. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies, sava, sava vrakas kungs, tagad banki kundze kungam vārds. Vien, kundzei, vien minūte. Több tenger tarkozik Dagország. Uh, jā, priekšsēdētāja kungs, ir uh, īstenotas reformas, bet nozvejas apjoms joprojām pieaug un ekosistēmas tiek noplicinātas un zirvu krājumi samazinās vidusjūrā 47% eh, ir šis nozvējas apjoms. Eh, būtu jāsamazina mūsu prāta nodokļi un jāsniedz atbalsts eh, no zvejniekiem, lai nodrošinātu zilsaimniecības ilgtspējīgu attīstību nākotnē ir jānodrošina uh, ilgtspējīga zivju krājuma saglabāšana, lai varētu nodrošināt Eiropas pilsoņus ar uh, nepieciešamajiem produktiem. So speaking within your allotted speaking time, an example to us all. Jūs esat diemžēl pārs, pārsniedzis uzstāšanās laiku. Tagad vārds Karānova kungam priekšsēdētāja kungs, kolēģi, nelasīšu savu sagatavoto runu, jo mums šīs diskusijas jau ir notikušas par zivsaimniecības reformu. Un jāsaka, ka parlamenta nostāja šajā jautājumā nav mainījusi beigusies. ir, uh, piemēram, Azoru salu reģionā tūkstošu metru dziļumā atrodas jūras gultne un uh, notiek ļoti nopietni pārkāpumi šajā jomā. Man pārst pārsteidz tas, ka padomu nekā nedara. Ne Kipras, ne Lietuvas, ne Grieķijas prezidentūra nav vēlējušās organizēt, organizēt debatas par šo jautājumu. Manuprāt, mēs atstājam visu lobiju ziņā, kas aizstāv savas intereses Atlantijas okeānā. Eh, tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Ir pieteikušies ļoti deputā, daudz deputātu, nevaru dot visiem vārdu, varu dot vārdu tikai trim deputātiem. Lūdzu. Pietikainens kundze, Palanīnī kungs un Plasikovs kundze. Pietikainens kundze, lūdzu, vienu minūti. Godātais priekšsādātāja kungs. Tās sugas, kuras dzīvo ziemeļos, ir ārkārtīgi jūtīgas no pārlieku nozvejas. Tās ļoti lēni nobriest, tās ļoti lēni sasniedz savu vairošanās briedumu. Īpaši mazās sugas, kuras dzīvo jūras dibenā, ir īpaši jūtīgas uz nozveju. Tāpēc eh, bez trolēšanas pasākumiem mēs vēlamies šajā sarakstā iekļaut arī citas sugas, piemēram, vairākas koraļu sugas. Uh, Komisijas priekšlikums par eh, pamata troļu, traļu zvejas eh, beigšanu noteikti nākt par labu veselai virknei sugu. Tas eh, stiprā mērā attiecās uz daudzām citām Eiropas Savienības zivsaimniecības politikām, proti kā mums nodrošināt ilgtspējīgus zivju resursus, par to, kāda būs zivju populācija dzīvot spēja nākotnē. Uh, Nevienmēr mēs varam izmantot tikai un vienīgi ekonomiskos apsvērums, piemēram, šī, šim traļu nozvejai par ekonomisko e argumentu nevar izmantot, ekonomisko nevar izmantot par galveno. Paldies, Pietikainenai. Nākamais, nākamā runātāja Bonanīnas kundze, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, prieksēdētāja kungs. Prieksēdētais pārtrauc. Lūdzu, pieceļaties runājot. Paldies! Riprendo. Es atsākšu. Negatīvā ietekme, ko šīs nozvejas veids izsauca ekosistēmās, ir zināms jau sen ir ļoti svarīgi saglabāt konkrētas zivis sugas, un strateģiski tas ir ārkārtīgi svarīgi arī visas ekosistēmas pilnvērtīgai funkcionēšanai. Mēs zinām, ka ir problēmas ar zivju resursiem, un ja mēs vēlamies turpināt kā līdz šim, tad resursi tiks izsmērti pavisam drīz. Mēs nedrīkstam sagraut ekosistēmas, jo tas ir gan daudzu zivsaimniecības kopienu ekonomiskais pamats, gan arī mūsu biosfēra. Un sagraujot vienas sugas resursus, tas noteikti ietekmē arī pārējo sugu dzīvotspēju. Tā tad ir ļoti svarīgi, lai mēs Eiropā kā īstenot, tā arī piedomāt par ilgspējīgiem zivju resursiem. Šādu sistēmu izveidot ir iespējams, un tāpēc ir svarīgi, lai mēs aizsargātu kā vidi, tā arī zivsaimniecību. Tas ir iespējams, jo tas nodrošina kā ekonomisko, tā kulturālo, tā arī ekonomisko ilgdzīvošanu. Paldies, prieksēdētājs!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 šo populāciju, zivi populāciju izdzīvošana nākotnē, tad ir ļoti svarīgi piedomāt par vairākiem aspektiem. Pirmais ir, ko mēs darīsim, lai nodrošinātu šo zivju izdzīvošanu nākotnē. Až do roku 2003. Viski. Nākamais, kādā veidā traļu zvejošanas metodi ietekmē zivju resursus. Ļoti daudzās dalību valstīs traju zvejošanai nav noteikti konkrētas normas, tāpēc mums vajadzētu izveidot un darīt visu, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz ekosistēmām. Prieksēdētājs, paldies! Tātad mēs esam pabeiguši debatas par konkrēto tēmu un balsosim tūlīt pēc nākamās tēmas izskatīšanas. Un tagad pārējām pie nākamā jautājuma izskatīšanas, un tas ir Goljal kunga ziņojums par 2015. gada budžeta vispārīgajām vadlīnijām. Un dodu vārdu referentam Gardžēdas Rubalkungam. Paldies, prieksēdētāja kungs! Man ir ļoti liels prieks